Meine Damen und Herren, darf ich Sie herzlich zur Dāmas un kungi, vēlos jūs sveikt šajā agrā vakara sanāksmē. Mums vajadzētu paraudzīties, lai noslēgtu šo sanāksmi pulksten deviņos, jo ir tik skaists, vasarīgs pavasara vakars. Vai kāds iebilst pret darba kārtību? Nē, kā parasti arī priekšsēdētājiem nav ko teikt. Vai ir kāds, kas uzskata, ka protokoli ir kļūdaini, tie ir protokoli, kuriem ir vēsturiska vērtība, jaunākais ir no 19. oktobra. sekretariāta vadītājs kundze, varbūt, ka mēs varētu tādus laicīgākus protokols nākotnē apstiprināt citādi, nu, mēs vispār varētu no tā atteikties. Tātad mēs tagad apstiprinam 15. gada septembri, mēs varējām vēl nogaidīt kādus pāris mēnešus un tad svinēt jubileju protokolam. Tātad protokoli ir apstiprināti, varam pāriet pie jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirniecības un ieguldījumu jomā ziņojumam. Esmu lepns, ka mums ir šāda lieta. Tātad orientējoši uz nākotni, jauns progresīvs. Vai referents vēlas kaut ko piebilst šobrīd? Izskatās, ka nē. Nu, tad arī uzreiz ķersimies klāt balsošanai. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. grozījums divas daļas. Kurš atbalsta pirmo? Pret atturas atkrīt. Otrā daļa kā papildinājums trešajam kompromisam, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Par to ir skaidrība. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Tagad mums ir 39. grozījuma priekšlikums. Divās daļās. Pirmā daļa nokārtota, otrā daļa kurš par pret atturs noraidīts. Tagad pārējām pie 8. kompromisa par pret atturas pieņemts, 9. kompromiss par pret atturas pieņemts, 10. kompromiss par pret atturas pieņemts, 11. kompromiss par pret atturas pieņemts, 12. kompromiss par pret atturas pieņemts, 13. kompromiss par pret atturas pieņemts, 59. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 14 par pret atturas pieņemts. Kurš atbalsta visu šo mākslas darbu? Balsojam elektroniski, sākam. Plus 1. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 46 pret 3, 7 atturas pieņemts. Sirsnīgi sveicam. Ar to arī referents ir pavirzījis mūs tuvāk 20, 2021. Tagad nākamais darba kārtības punkts. parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociālajiem vidas standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu. Referente ir Kvistads Rovos kundze. Vai viņa ir klāt? Nē, nav. Nu, saprotam iemeslu dēļ. Jo varbūt jūs to nezinat visi. Kvistpads Rovols kundze pēdējās dienās zaudēja savu vīru kurš nomira. Kas pārstāv pretskungs? Sāksim ar 4. kompromisu. Par, pret, atturs, pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 31. grozījums par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 55. grozījums par pret atturis noraidīts. 56. par pret atturis noraidīts. 11. kompromiss par. Mums nu, balsojums bija skaidrs. Par 56. kompromisu, saka priekšādātājs, pārbaudam. Beidzam balsot. Vēl nē. Esmu pret. Nu, knapi noraidīts. Vienpadsmitais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 57. grozījums par, pret, atturs, pārbaudam elektroniski. 57. grozījumu priekšlikumu. Saka, beidzam balsot. 34 pret 2 pieņemts. 20 apturus. 59. grozījums pār pret apturus pieņemts. 62. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 64. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 1. par, pret, atturas noraidīts, kompromiss 1 par, pret, atturas pieņemts, kompromiss 2 par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums. Divas daļas. Par pirmo daļu par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturs noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 17 pār, pret, atturs noraidīts, 19. pār, pret, atturs noraidīts. Balsojam elektroniski par visu priekšlikumu. Četrdesmit četri arī Čārls pār vai pret atturs Sirsnīgi sveicam referenti, kas nav klāt šobrīd. Tagad turpinām. Tātad beidzām balsošanu. Un turpinām ar kopīgo Eiropas Savienības Turkmenistānas attiecību apspriešanu. Šeit ir trīs ziņojumi. Sākumā došu vārdu Manesko kundzei, kā mūsu referentei. Ramona, where are you? Thank you, Chair. Yeah. Ramona, kur tu esi? Paldies, priekšsēdētāji, esmu šeit. Es priecājos, ka mums ir šī iespēja runāt par šo dosjē. Tas ir ļoti pretrunīgs. Un cerams, ka šoreiz mēs uz to lūkosimies ar daudz pozitīvāku pieeju, ņemot vērā arī ģeopolitisko situāciju. Par šo partnerattiecību nolīgumu diskutēja jau kopš 1998. gada tas tiešām ir ilgs periods un cerams, ka šogad beidzot noslēgsim šo nolīgumu, ratificēsim Eiropas parlamentā, jo gandrīz visas pārējās valsts jau ir to ratificējuši. Šis piedāvātais teksts ir rezolūcijas, pavadošā rezolūcija kopā ar šo partnerības sadarbības nolīgumu. Šis teksts nav pārāk garš, Šeit runa ir par piemērojamo procedūru, un ne tikai es, bet arī kolēģi iesniegs savus grozījumu priekšlikumus. Manuprāt, šī rezolūcija ir ievērojama, ņemot vērā to, ka PSN ratifikācija reprezentē reālu Eiropas parlamenta instrumentu, un ne tikai Eiropas parlamentam, bet arī attiecībās ar komisiju un IAST. Un, manuprāt, mēs kā parlaments varam izmantot šo instrumentu, lai novērotu PSN īstenošanu Turkmenistānā, pieprasot detalizētu informāciju un ziņojumus. Šim dosē es biju norganizējis vairākas sanāksmes, cieši sadarbojos ar NVO par cilvēkatiesībām, kas ir uh, Eh, viens no būtiskākajiem jautājumiem Turkmenistānā, kā jau teicu, mums notika vairākas sanāksmes, un viņi spēja mums eh, nodrošināt eh, noderīgu informāciju un dokumentus. Tāpat arī man bija ļoti laba sadarbība un vēlos pašteik, pateikties IAS pārstāvjiem, īpaši Centrālā Azijas pārstāvim Burjana kungam, Un kopumā pieredze bija būtiska ne tikai man, bet mums, parlamenta locekļiem. Un mums bija būtiski arī iegūt precīzu pārskatu par visu. Un ņemot vēro šo PSN, kā es to rekomendēju ratificēt um, rezolūcijas priešlikumā, šeit ir vairāki aspekti, par kuriem vēlos pastāstīt īsumā. Pirmkārt, cilvēktiesību situāciju valstī un Nacionālās darbības plāns, kuru Turkmenistāna jau ir pieņēmusi. Mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai šīs darbības pān, plāns iekļauj tādas normas par uzraudzības mehānismu, uh, ar kuras palīdzību attiecīgās eh, ministrijas eh, varēs īstenot šīs normas, kādas ir paredzētas Nacionālajā plānā. Turklāt es uzskatu, ka mums ir nepieciešama tāda pieeja, kas ir eh, reāli piegriezta Turkmenistānas situācijā. Mēs nevaram piemērot tādu vispārīgu stratēģiju, tādēļ vēlos apsveikt, jo īpaši jauno stratēģiju par Centrālā Āziju, par Vidusāziju. Āziju kurā ir konkrēti noteikts, ka katra konkrētā stratēģija ir jāpielāgo katrai valstī individuāli. Tas ir jauns aspekts, kas uh, palīdzēs arī Turkmenistāns gadījumā. Tātad šī ir īpaša valsts ar īpašām problēmām, īpaši cilvēktiesību jomā. Es uzskatu, ka mums galvenokārt jākoncentrējas uz izglītības projektiem, lai spētu uh, izveidot pamatus labai partnerībai ar Turkmenistānu. Tāpat mums ir jāgūst pieredze un mācības no mūsu kļūbā, kļūdām attiecībā ar citām valstīm, piemēram, no Austrum partnerības, un mācoties no šīm gūtajām mācībām, ir iespējams, ka mēs neatkārtosim kļūdas vēlreiz, kuras esam pieļāvuši. Vēl vēlos teikt, ka ir ļoti labi, ka mums ir šāds Nacionālais darbības plāns par cilvēktiesībām, taču to sagatavoja Turkmenistānas valdība. Tādēļ mums ir nepieciešams mūsu pašu instruments, lai uzraudzītu šī plāna īstenošanu. Un partnerības sadarbības nolīgums mums nodrošinās šo ietveru un pamatus, kā īstenot uh, īstenošanas uzraudzību. Tas, kas mums tagad ir pieejams, tas ir ļoti labs un pozitīvs solis, kas ir jāatzīst, proti šis nacionālais darbības plāns. To ir izveidojusi valdība, taču tam nav saistošas ietekmes vai priekšnosacījumu, kā mēs to līdz tam paredzējām. Mēs gribām, lai būtu priekšnosacījumi, lai būtu iespēja ietekmēt, izdarīt spiedienu uz valdību, lai īstenot cilvēktiesību reformas, tad mums nepieciešams pašiem savs Eiropas Savienības instruments, ar kuru palīdzību, protams, eh, protams arī partnerības sadarbības nolīgums var spēlēt šo būtisko lomu. Otrs aspekts uz kuru vēlos atsaukties, ir Turkmenistānas strateģiskā situācija, ņemot vērā stabilitāti reģionā. Mums ir jāņem vērā šis aspekts, un Turkmenistānas dalība dažādās organizācijās kalpo kā tās uh, starptautisko darbības uh, apliecinājums, iesaistoties globālajā attīstībā. Drīz Turkmenistāna izvēlēsies arī savus sadarbības partnerus, tādēļ valstī ir daudz ērtāk, tādai valstī, kas nevēlas um, īpaši mainīties, izvēlēties tādu sadarbības partners, kas nepieprasa kaut kādus nosacījumus. Tādēļ būtu labi, lai mūsu vidū valdītu vienota izpratne un lai būtu redzams, ka Eiropai tagad ir tiešām pavēries iespēja lodziņš, lai ļoti skaidri izveidot mūsu iesaistīšanos partnerībā ar Turkmenistānu, ņemot vērā visus apstākļus, nosacījumus, kas atspoguļo mūsu vērtības, mūsu prasības, kādi mēs esam kā partneri. Treškārt, manuprāt, pilskoni, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, kas rīkojas Turkmenistānā un šobrīd gūst mūsu atbalstu viņu aktivitātēm un attīstībai, arī aspekts, kas ir jāņem vērā. Uh, Ir vairākas uh, asociācijas, kas tika reģistrētas 2014. un 2015. gadā. To aktivitātes šobrīd ir ierobežotas konkrētās jomās, kā piemēram eh, cilvēku rīpšām vajadzībām, migrantu atbalsts, vides uh, jomā viņi darbojas, kā arī saistībā ar cilvēktiesību uh, Un es domāju, ka ar PSN, ar šo instrumentu, kuru piedāvājam ratificēt, mēs varam atbalstīt šīs organizācijas un varam turpināt šo atbalstu, varam palīdzēt tām izaugt. Ne tikai šīs konkrētās organizācijas, bet tas būtu arī izējas punkts, kā mēs varam iedrošināt pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aktīvistus būt leģitīmiem šajā valstī. Vēl viena būtiska lieta ir pašreizējās um, sadarbības programmas Turkmenistānā. Pastāv jomas, kurā ir um, jau projektu uzsākt ar Turkmenistānu, kas ir būtisku, un ar PSN palīdzību mēs varam stiprināt šo sadarbību, palielināt mūsu ietekmi tādās jomās kā izglītība, kapacitāšu veidošana, administratīvu kapacitāšu veidošana, kas tādā valstī kā Turkmenistānā ir ļoti būtisks aspekts arī mums kā partneriem. Cilvēktiesības, cilvēktiesību komponente. Un šo cilvēktiesību organizāciju pakalpojumi. Manuprāt, visi šie projekti ir ļoti būtiski. Tie ļauj mums diskutēt un, uh, par cilvēktiesību problēmām, atrast uh, risinājums, un, manuprāt, uh, jaunais nolīgums tikai spēcinās sadarbību šo projektu ietvaros. Vēl viens aspekts ir uh, jaunais, uh, jaunā pārskatītā konstitūcija, jaunās konstitūcijas priešlikums, kas jau tika piedāvāts vēlos pieminēt, ka šī jaunā konstitūcija būtu bijis liederīga, ja tiktu uzklausīts viedoklis arī no Eiropas padomes attiecīgiem dienestiem. Iespējams, ka mums vajadzētu pārdomāt šādu aspektu, un es arī piedāvāšu attiecīgi grozījumu šajā kontekstā. Manuprāt, šo ratifikāciju esam palikuši jau pārāk ilgi, un ja mēs tiešām vēlamies reāli iesaistīties un reāli palīdzēt Turkmenistānas cilvēkiem uzlabot cilvēktiesību situāciju Turkmenistānā, tad mums ir jāiesaistās. Ja mēs to nedarām, ja tikai nosakam nosacījumus un bezgalīgi gaidām kamēr valdība tos izpildīs, tad mēs nerīkojamies reāli. Un tad mēs reāli nevēlamies palīdzēt cilvēkiem. Ja mēs tiešām vēlamies reāli palīdzēt, tad mums ir jābūt uz vietas, jānodrošina šo partnerības sadarbības nolīgumu. Kā jūs redzat, rezolūcijas priekšlikumā esmu pieprasījusi arī pilnvērtīgu delegācijas izveidošanu Turkmenistānā. Manuprāt, tas paaugstinās mūsu pārstāvniecību Turkmenistānā, un tas tiks uztverts ļoti, nop, kā no, ļoti nopietnas solis no mūsu puses par mūsu atbalstu un sadarbību ar Turkmenistānu šajā reģionā. Es ceru, ka varēšu turpināt ļoti labi šo darbu, ļoti cieši turpināt darbu ar maniem kolēģiem, ēnu referentiem. Labprāt gaidu arī grozījumu priešlikums un komentārus no viņa puses. Liels paldies! Paldies! Es tagad eh, gribētu piedāvāt runāt par 6, 7, 8 punktu mūsu debatē. Un tāpēc es došu vārdu Burjāna kungam, ka jā, tas, viņš ir ēsīpašais pārstāvis Vidusāzijā. Runās par es un Turkmesāns attiecībām. Paldies, priekšsēdētājs, tiešām labprāt parunāšu ar jums, parlamenta deputātiem, par partnerības un sadarbības līgumu ratificēšanu Turkmenistānu. Es gribēju akcentēt eh, svarīgos punktus, bet man esko kundze jau arī izcēla svarīgās lietas, tāpēc es izteikšos ļoti īsi. Es mm, gribētu īsumā pastāstīt par savu personisko pieredzi apmeklējot Turkmenistānu. Esmu bijis Turkmenistānā trīs reizes, kopš man iecēla par īpašo mm, pārstāvi Vidusāzijas eh, reģionā. Uh, Tas bija pagājuši gadu, un man izdevās panākt arī tādu konstruktīvu sarunu ar Turkmenistānu par akūtiem jautājumiem. Un šai ziņā es gribēju pateikt, ka es esmu ievērojis pēdējā laikā to, ka ir palielinājusies interese no. Turkmenistānas vadības puses, viņi vēl stiprinās sadarbību ARS Iepriekšējā Turkmenistānas vadība vilcinājās vai arī negribēja iesaistīties ciešākās attiecībās, un es uzskatu, ka um, tas ir tāds pozitīvs, pozitīvs signāls. Uh, Turkmenistānas uh, sabiedrība pakāpeniski atveras, un arī Muhamedovo reformas uh, sāk darboties labi. Un valsts ir sākusi savu neatkarības ceļu ar ļoti smagu tādu vēsturisku bagāžu. Un šeit man ir jāatzīst, ka eh, progress šīm reformām vēl joprojām ir diezgan, diezgan um, lēns. Bet um, prezidents Berdī Muhamedovs ir jau īstenojis vairākus pasākums un uh, Eh, pakāpeniski jau ir apturējis to destruktīvo efektu, ko radījuši viņi priekšteči savām politikām. Un prezentās viņiem priekšstiem Mamedovs Mohamedovs eh, grib mm, vairāk runāt arī par Turkmenistānas ieguldījumu Afganistānas eh, situācijas normalizēšanā. Uzskat, ka elektrības un dzelzceļa sakars stiprināšana, mm, kur varētu palīdzēt arī Turkmenistāna, varētu arī pozitīvi ietekmēt mm, attiecības ar iepriekš minētajām valstīm. Uh, Jāsaka, ka Eiropas Savienībā ir bijis zināmi ierobežota darbība. Turkmenistānā tirsniecības un biznesa attiecības ir bijušas ierobežotas, tomēr esošā situācija liek turkmeņiem meklēt arī iespējas diversificēt tirsniecību un ekonomiku. Ir uh, vēlēšanās pārstruktūrēt savu ekonomiku, kas līdz šim pilnībā bija atkarīga no gāzes eksporta. Un uh, Manesko kundze jau teica, ka šeit mums ir iespēja arī izrādīt savu ekonomisko aktivitāti. Turkmenistānas tāda dalība un vēlēšanās uzlabot un modernizēt, arī strādāt pie izglītības jautājumiem, biznesa, tehnoloģiskiem risinājumiem, jauno tehnoloģisko risinājumu ieviešanas ir apsveicama Un uh, Turkmenistāna arī redz mm, Eiropas Savienību kā tādu līdzvarojošu spēku Vidusāzijā, kur ir jūtama arī Krievijas ietekme un arī Ķīnas ekonomiskais spiediens ir sajūtams. Tāpēc es uzskatu, eh, ka mums ir tāda iespēja šeit uzņemt apgriezienus. Mēs varam atbalstīt šo valsti, kas vēlas modernizēt uh, savu dzīvi, pamatojoties uz universāli pieņemtajām normām, mēs varam arī atbalstīt šos centienus. Savu apmeklējumu laikā es centos runāt arī par cilvēktiesībām un turkmeņu pusi, ieskaitot arī manu um, biežo sarunu biedru. Um, Meredov kungu, kas ir ārlietu ministrs, arī premjerministra vietnieks ir mans sarunu biedrs, un visi šie cilvēki ir ļoti atklāti uh, sarunā ar mums. Um, viņi ir rādījuši savu gatavību atzīt, uh, ka um, viņu valstī ir arī nopietni cilvēktiesību jautājumi, par tiem ir jārunā. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs moments. Ja jūs atzīstat, ka jums ir šī problēma, tad uh, arī partneri var palīdzēt jums atrast risinājumu šajā, šīm problēmām. Un kas vēl ir svarīgi? E, vairs netiek um, noliegts, ka šīs problēmas e, pastāv. Un tas ir atspoguļots arī Nacionālā rīcības plānā cilvēktiesību jomā, par to runāja arī referente. E, tas, tur ir iestrādāts arī rekomendācijas no universālā periodiskā pārskata. No savas puses Es eh, pasvītroju, ka ir ļoti svarīgi īstenot eh, monitoringa mehānismu. Un es arī uzskatu, ka Venecijas komisija Eiropas padomē ir jābūt iesaistītē reformu procesā. Uh, Eh, šeit reakcija ir bijusi ļoti pozitīva, un atkal mēs redzam, ka tas ir lielisks veids, kā palielināt mūsu sadarbību. Es negribētu pārvērtēt eh, šos pirmos soļus, un šeit es pilnībā piekrītu visam tam, kas eh, parādījās arī parlamenta ziņojumā par eh, Centrālāzijas stratēģiju, ka mums ir jāvērtē progress eh, reālā izpausmē, nevis dekoratīvā formā, bet mēs esam pirmos soļus jau svēruši. Un šis līgums padziļinātais varētu dot mums arī tādu ļoti stabilu juridisko pamatu, mēs varētu produktīvāk un sistemātiskāk iesaistīties sadarbībā ar Turkmenistānu. Un vēl es uzskatu un pilnībā atbalstu arī to, ko teica Manesku kundze, eh, ka šis līgums nav nekāda balva Turkmenistānai par labu darbu. Tieši otrādi šeit ir nepieciešama tāda stingrāka sadarbība, lai mēs varētu virzīt Eiropas vērtības. Un tas ir ļoti svarīgs atsaucas punkts, kur abas puses ir apņēmušās ļoti konkrēti rīkoties, īstenojot uh, Eh, mm, pasākums. Un mm, vēl ir jārunā arī par intensificēto dialogu visos jautājumos, sadarbība ar cilvēku tiesībām arī ir svarīgs aspekts. Un arī parlamentārās komitejas eh, sadarbībai izveidošana ir mm, svarīgs solis. Un Mums ir bijis tikai viena apvienotās sanāksmes sēde, un tas ir par maz, un lai strādātu un, um, vairāk un, un produktīvāk, ir nepieciešams plašāks fórums, varētu iesaistīt arī vidējā līmeņa amatpersonas. Un, kā es teicu, mans pēdējās tikšanās reizē izskanēja vēlēšanās sadarboties ciešāk, Turkmencāna ir gatava un griboša, un, un ļoti ceru uz labu rezultātu. Lūk, um, tie bija šādi apsvērumi, kurus es gribēju vēl pievienot referentes apsvērumiem. Esmu gatavs arī atbildēt uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Paldies, Būrjan kungs. Un Pareizes kungs ir pirmais mūsu debatē. Paldies, priekšsādātāji. Sākumā vēlētos uzteikt Manesku kundzes ziņojumu par uh, Mm, partnerattiecības un sadarbības nolīguma noslēgšanu ar Turkmenistānu. Es uzskatu, ka šis ir īstais brīdis, lai mēs eh, aktīvāk darbojamies Vidusāzijā, manuprāt, tas ir princips, par kuru mēs jau vienojāmies, un to jau mēs arī varam redzēt padomes secinājumos eh, pagājušā vasarā. Uh, tie parādījās un tāpat arī ziņojumā par ES Vidusāzijas e, stratēģijas ziņojumu, par kur balsosim šonedēļ. Tā, tas jau izskanēja. Urjāna kungs to teica Turkmenistānas jautājums un cilvēku tiesību jautājums, protams, vēl ir jāturpina risināt, jo izteiksmes brīvība, vārda brīvība bieži tiek kavēta. Pilsoniskā sabiedrība praktiski nepastāv. Vēlēšanu organizēšanā arī ir ļoti tālu no standartiem, kādiem vajadzētu būt šajā jomā. Un tātad eh, cilvēktiesība jomā ir jārīkojas nevis uh, jāatturās no rīcības. Tā būtu šī izvēle, kas mums jāizdara, tāpēc es domāju, ka ir jāizveidojas mm, delegācija Turkmenistānā, kas palīdzētu mums labāk izprast situāciju un arī labāk eh, virzīt mūsu atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām. Es domāju, ka eh, parlamentārās sadarbības komisija un arī eh, padomes sadarbības struktūra Mm, palīdzēs mums stiprināt savu darbību šajā valstī, un tāpat arī uzraudzības mehānismi. Ceru, ka parlaments tiem eh, pievienosies, ļaus eh, cieši sekot situācijas attīstībai Turkmenistānā. Tostarp mm, arī to, kas saistās ar divi, divi pantu partnerattiecību nolīgumā, mm, kuram parlaments, protams, piešķir ļoti lielu ievērību. Lielas paldies! Paldies priekšsēdētāji un paldies Manesku kundze. Man, esam diezgan atvērts. Te ir ļoti daudz jautājumu gan principā, gan arī saistībā ar šo ziņojumu. Vispirms mēs pieņemam lēmumu atcelt, atvilkt uz vēlāko laiku šī līguma parakstīšanu. Un uh, mums ir jā, arī kaut kas jāpanāk līdz nākamajam termiņam, kas tad būs labāks uh, uh, vēlāk nekā tagad. Mums ir ļoti nopietni jāizvērtē šī situācija, šīs izmaiņas. Un otrkārt, mēs neviens negribam atbalstīt nesadarbību, tieši otrādi mēs gribam sadarboties, bet šobrīd ir sapratnes memorands ar šo valsti, un mums ir jāsaprot gan tagad, gan arī vēlāk, kad balsosim, mums ir jāsaprot, ko tad mēs varam panākt kopā caur šo PCA līgumu, sadarbības līgumu Eh, kas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram veikt eh, saskaņā ar mm, sapratnes memorandu. Un eh, treškārt, Vanesko kundze runāja par kļūdām kaimiņa attiecību politikas ziņā, bet šeit mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Viņai ir taisnība. Viņa saka, ka šeit mēs varam vilkt paralēlis ar citām valstīm šajā reģionā. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad mēs runājam par Turkmenistānu, kādas ietekmēs citas valsts, un uh, jādomā arī par to, ko mēs runājam publiski, ko runājam privāti. Uh, un ceturkārt ir arī tāds aizdoms, un tas attiec uz Burjānu kungu ļoti tiešā veidā. Šī enerģētiskā sadarbība ar Turkmenistānu ir tik svarīgi, ka mēs it kā neievērojam, neakceptējam cilvēktiesību situāciju. Faktiski tas ir ļoti eh, svarīgs jautājums, un es gribu, lai to mēs piefiksējam šodien. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir pazuduši, ir cietumā turēti, arī žurnālisti tiek ieslodzīti, daudziem neļauj um, ceļot, arī neatkarīgā cilvēktiesība eksperta nedrīkst brīvi ierasties un reģistrēties šajā valstī valsti eh, ir arī fiziski iznīcināti satelītu uztvērēji, bloķēti mediji, un tas viss ir ļoti slikti, un tas mums ir jāatzīst un jāpasaka. Un um, mums runājot par šo jautājumu, jā, saka skaidri, ka mēs nedrīkstam būt klusi visi cilvēktiesību neievērošana ir svarīga. Man es kaut ko teica, ka ir vēlēšanas atbalstīt pilsonisko sabiedrību, ja mēs tiešām varam sarunāt kaut ko šai ziņā, neatkarīgie cilvēktiesību eks eksperti, lai viņi varētu reģistrēties un brīvi darboties, tad tas tiešām būtu būtisks uzlabojums, un ja mēs nevaram to panākt, tad noteikti šāda rīcība būs atbalst, būtu atbalstām. Un visbeidzot, um, mūsu draugi tautas partijas grupā ļoti bieži runā par to, ka vajadzētu palielināt delegāciju skaitu. Un mēs vienmēr runājam par konkrētām valstīm, bet tur, tas ir jautājums par resursiem un prioritātēm. Un kas attiec mūsu ārlietu dienestu, tad viņi noteikti teiks, ka, ja jūs gribat eh, šīs jaunās delegācijas, tad jums ir jāpadomā, kur jūs gribat tās eh, atvērt. Ir, ir arī citas eh, valstis, bet mums ir jārunā par to ļoti nopietni, nevis deklarējoši kaut kas jāpieprasa. Un ārējās rīcības dienas, tad veidā mums varētu dot arī papildu um, finansējumu, nevis tikai runu, bet arī darbu veidā. Burjan kungam ir taisnība, ir jādomā plašāk par Vidusāzijas kontekstu un no savas grupas. Es gribētu teikt, ka tiešām tas ir reģions, kas mūs ļoti interesē, un mēs nosakam to kā prioritāti, un mēs sadarbam. Uh, sadarbību mēs atbalstam ar šo parlamentu un arī atbalstam mūsu pārstāvi. Thank you, Chair. Mečulis kungs. Paldies, priekšsētāji. Paldies, Burjāna kungs, ka esat šeit, ka stāstat mums e, par saviem uzskatiem. Paldies, Manesku kundzei, par šo ziņojumu. Var redzēt, ka te ir veikts milzīgs darbs, bet tomēr es gribētu nedaudz varbūt paturpināt savu kolēģi teikto. Šeit mums ir tiešām bāžas, kas nav varbūt pilnībā kliedētas ziņojumā, ne jūsu prezentācijā. Mēs saprotam, ka no no Turkmenistānas vadības puses ir vēlēšanās ciešāk sadarboties ar Eiropas Savienību, bet mana baža ir tāda, tā ir drīzāk tāda strateģiska baža. Mm, jūs teicāt, ka mums ir mm, ierobežots manevru iespēja šai valstī. Faktiski neesmu pārliecināts, ka mūsu uh, um, spēja ietekmēt kaut ko palielināsies pēc līguma ratificēšanas. Es saprotu, ka tas ir atvērts jautājums, negribu neko teikt uz priekšu, bet šeit ir divi veidi, mm, kā lietas varētu attīstīties PCA, tiešām sniedz tādu ietvaru, ir iespējams runāt, vērtēt cilvēktiesības, veidot dialogu, sadarboties, bet um, jebkāda veida sadarbība tomēr liek abām pusēm aktīvi iesaistīties. Tikai šāda institūcija, sadarbības institūcija eksistence, tā neko negarantē, uz vietas neko nemaina. Un man šeit ir tādas bāžas par to, vai turkmeņu valdība, ka tik nav vairāk ieinteresēta tieši pēc līguma ratificēšanā. Drīzāk ratificēt ne, un nevis e, tieši padarīt visu šo institucionālo struktūru par strādājošu vienību. Un, e, lai arī ko jūs neteiktu, es e, esmu gatavs visu atbalstīt, jo mūsu pieredze ir ļoti drūma. Šī valsts nav arī cilvēktiesību priekšplānā. Un arī šeit eh, tekstā ir pretruna 7. punktā ir runāts par mērenām reformām, un mēs uzskatām, ka tas ir tāds iedrošinošs signāls. Jebkurā citā ziņojumā es eh, neuz, nebūtu apmierināts ar šiem vārdiem, ka mērens reformas ir labs signāls. Um, bet atkal savisā labs pusē mēs runājam, ka ir nedaudz uzlabojusies sadarbība cietumnieku aizsardzības jomā. Bet atkal tajā pašā paragrafā, paragrafā mēs rakstam un atzīstam, ka īstenībā politisko ieslodzīto skaits mums nav zināms, arī viņu status nav zināms. Tādas pretrunas, lūk, ir konstatētas. Un, ja mēs nevarētu, nevaram kliedēt, Eh, šīs pretrunas, tad es nezinu, vai es varēšu arī balsot par rekomendāciju. Un eh, šeit eh, mēs visi esam vienojušies tādā ziņā, ka mums ir nepieciešams vairāk sadarboties ar šo reģionu, Centrālā Āzija, Turkmenistānu. Es nezinu, vai ratifikācija šobrīd ir pats optimālākais risinājums, kā veidot šo sadarbību. Paldies! Das Wort hat Herr Kukan. Kukana kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms par pašu ziņojumu es vēlētos uzteikt un eh, novērtēt Manesku kundzes darbu. Tas ir visaptvarošs ziņojums, kur ir skartas visas svarīgās tēmas, ne tikai cilvēku tiesības, bet arī tiesiskums, tirzniecība, reģiona drošība un arī sadarbības jautājumi. Uh, Es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats turpmākām diskusijām. Un eh, neraugoties uz eh, atsevišķiem punktiem, kas izskanēja šajā diskusijā, beigu beigās būs iespējams sagatavot ziņojumu, kas tiks eh, apstiprināts ar lielu komitejas locekļu vairākumu atbalstu attiecībā uz mm, pārstāvi Burjānu. Es vēlētos novērtēt viņa darbu reģionā. Es domāju, visiem ir skaidrs tas, ka Eiropas Savienības balss Vidusāzijas reģionā, mm, ka tai ir jāskan vienoti, un es domāju, ka pārstāvis Būrjans mm, ļoti labi izjūt uh, uh, spē, sev spēlēmo lomu, un tieši to arī dara, un šī diskusija afet uh, notiek um, arī Un tādā ziņā, ka ir jādomā par apstiprināšanu un piemērošanu ES un Vidusāzijas centrālās stratēģijas ziņojuma jomā, un mm, es esmu grupas eh, ēnu referents, un mēs uzskatām, ka ir jāturpina darbs ašgabatā, un mm, lai šī mm, delegācija atsāktu darbu pēc iespējas ātrāk. Es saprotu eh, loģiku un racionalitāti, kas stāv aiz mm, Mešruna kunga teiktā, bet es domāju, ka mums ir. Uh, šī tēma jārisina ļoti pragmatiskā veidā, jo es nedomāju, ka e, stratēģija, kurā mēs pārceļam uz vēlāku visu iespējamo, nāks par labu mūsu sadarbībai šajā reģionā un tāpat arī citos reģionos. Otrakārt, es domāju, ka uh, nolīguma stāšanās spēkā ar Turkmenistānu uh, palīdzēs izmantot potenciālu mūsu attiecībā. Mums tomēr ir objektīvi jāraugās uz lietām uh, nevajadzētu saskatīt kādas uh, lielas uh, uh, iespējas, bet tomēr būtu labāks un izsmalcinātāks dialogs, kas mums veidotos ar šo valsti. Un tad divi, trīs jautājumi Burjana kungam un varbūt arī Mernesko kundze var atbildēt. Mēs zinām, ka Turkmenistānas situācija ir satraucoša un uh, tā ir valsts ar vienu no visslētākajiem režīmiem pasaulē, ne tikai savā reģionā, bet mm, ir eh, kādas zīmes par to, ka pastāv tomēr pilsoniskā sabiedrība, jūs varētu par to pastāstīt sīkāk. Tad otrkārt par drošības situāciju reģionā. Cik efektīvi Turkmenistāna sargā un pārvalda savas robežas? Vai šajā saistībā jūs varētu arī komentēt uh, Eiropas Savienības um, partnerniecības un sadarbības nolīgumu ar Turkmenistānu. Un, un tad vēl viens jautājums par eh, situāciju reģionā kopumā. Kā jūs novērtētu pašreizējo reģionālās sadarbības līmeni Vidusāzijas reģionā, vai ir saskatāmas redzam, redzamas iespējas uh, labākai sadarbībai drošības un vides jomā. Paldies priekšsēdētājiem! Dankeschön, Herr Bettini. Paldies, Betīnī kungs. Grācija, prezidente, buonasera. Il... Paldies, priekšsādātāji. Labvakar visiem. Paldies Manesko kundzei par paveikto. Mm, tas patiešām bija ļoti padziļināts darbs, kas tika veikts. Daži jautājumi joprojām mm, paliek atklāti. Neizprotu tik labi šī nolīguma noslēgšanas novērtējumu ģeopolitiskā plāksnē. Un nu, šī nolīguma noslēgšana ir ļoti svarīga mm, no demokrātijas viedokļa un arī dzana jautājums par šīs valsts, kas ir mm, musulmaņu valsts ar eh, ļoti lielu nozīmību. Nu, ir jāraugās eh, tā, lai šajā valstī neparādītos kādas radikālismu formas. Mm, tā jau tāpat ir ļoti daudz, bet nu ir skaidrs, ka valsts ir autoritāra, nav brīvību un eh, cilvēktiesību situācija ir nopietna. Un tas, kas ir ticis veikts nav bijis izšķirošs, bet atbildes ir bijušas gana izsmeļošas. Es domāju, ka cilvēktiesību jautājums šī situācija joprojām ir ļoti sarežģīta. Mēs turpināsim diskutēt. Un uh, es pats kā ainu referents savas grupas uh, vārdā to darīšu. Centīšos arī iesniegt grozījumus, kas uh, akcentēs uh, manis minētos aspektus un uh, Arī mums vajadzētu izvairīties no dubultstandartu politikas attiecībā pret uh, valstīm, kas tādā vai citādā veidā ekonomiski mums ir svarīgas, kurām ir diezgan mm, tāds liels svars. Mm, ar šīm valstīm jāatzīst, mēs reizēm esam tādi pielaidīgāki. Mm, ja paskatās uz citiem gadījumiem, citām valstīm, tur atkal mēs esam ļoti prasīgi. Un uh, um, cilvēktiesība jautājums um, tomēr ir svarīgs, un mēs um, tā skatāmies atkarībā pēc situācijas. Un vienmēr tomēr ir jācenšas saglabāt līdzsvars un uh, panākt to, ka Eiropas Savienība tiek uzskatīta par taisnīgu partneri, kas man nav ar tādu diferencētu attieksmi. Katrā ziņā mēs turpmākajā laikā turpināsim strādāt, un es ceru, ka ratifikācija varēs notikt pēc iespējas labākajā veidā. Oui, euh, Paldies, priekšsēdātāji, pavisam īsi. Mēs eh, saskaramies ar divām dažādām pieejām. Viena attiecas uz demokrātiju, otra uz Eiropas Savienības strateģiskajām interesēm. Vismaz mēs atzīstam, ka ir uh, divas pieejas, un tas jau ir uzlabojums attiecībā uz cilvēktiesību demokrātiju, vai drīzāk dip, cilvēktiesību diplomātiju. Un to visu ņemot vērā, nu tas ir atkarīgs no tiešām tūkstošiem rādītāju. Uh, Un reizēm mēs vairāk to pavirzām uz, di uz cilvēktiesību diplomātijas pusi, reizēm uz stratēģisko aspektu pusi un arī ekonomiskajām interesēm, stratēģiskajām varām, kas tomēr rīkojas savu interesu vārdā, nevis mūsu interesu vārdā. Un es varu secināt, ka bieži mums ir dubult standartu politika. Un vismaz šajā ziņojumā. Uh, ir godīgi pateikts, ka ir eh, jāatrod vidusceļš starp demokrātiju un strateģiskajām interesēm. Un tagad eh, pēc eh, divu gadu darba šajā darbā, šajā parlamentā, es domāju, cik atbilstīga ir Eiropas Savienības ārējā darbība. Kad es paraugos uz dažādo rīcību un darbību rezultātiem, tad man tiešām rodas jautājums, uh, par to, cik liederīgs ir parlamenta darbs un cik liederīgs ir augstās pārstāves darbs un mūsu politiku nozīme šajās jomās. Es domāju, ka ir diezgan daudz eh, nesakritību, nekonsekvences mūsu politiskajā rīcībā. Un es eh, domāju, ka mm, mēs te varam paraugzīties arī uz eh, migrācijas mm, politiku šo aspektu, Vācijas piemērs. Tas ir tāds gadījums, ko bieži vien mēs redzam, ka nu, beigu beigās nav tādas īstenas stratēģijas, nedz arī nu, politikas no Eiropas Savienības puses un ir e, pretruna starp e, valstu stratēģiskajām un ekonomiskajām interesēm un no otras puses Eiropas e, tautu uh, globāla vīzija, par, kurai ir savas strateģiskās intereses. Man tiešām ļoti žēl, ka tas ir jāsacina, ka nu, tas attiecas uh, gan Turkmenistānas, gan arī nu, citos uh, sektoros, ka mums neizdodas definēt Eiropas politiku, varam būt par enerģētiku, imigrāciju, paplašināšanās politiku visās jomās. Uh, Un patiešām pēc šiem diviem gadiem, kas ir nostrādāti parlamentā, man ir jautājumi par ārējo darbību, kāda tiek veikta. Un es eh, tiešām, man te ir jautājums, cik liederīgi strādā mūsu Eiropas institūcijas. Paldies. Tas vārdā un Pēterle. Peters kungs, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Dažus gadus atpakaļ man bija visai līdzīga situācija, risināja to pašu jautājumu, un es vēlu veiksmi eh, Ramonai Manesku, mūsu kolēģei. Un eh, pašreizējā situācijā pirmais un galvenais jautājums nav, kas ir optimālākais, bet kas ir mm, vislabākais. Un mm, tas, ko piedāvā uh, Mm, ziņ, referente, tas ir labāks risinājums nekā tas, ja mēs to pārceļam uz vēlāku laiku. Mums būs instruments, lai ietekmētu situāciju. Mm, un ziņojumā mēs redzam, kādi ir iezīmētie ceļi, ja situācija pasliktinās. Un noslēgumā, kas attiec uz pašiem principiem, un kolēģi uz tiem atsaucos, es tikai vēlētos, lai mēs Mm, nebūtu mazāk pragmatiski dažos citos gadījumos. Tas vārds hat nav Toivo Klā. Tagad vārds Toivo Klā kungam. Paldies, priekšsādāt. Esmu Vidusāzijas eh, mm, eh, departamenta mm, nodaļas vadītājs eh, Eiropas Savienības ārējā dienestā, un es neatkārtošu to, ko teica. Mm, referente vai mm, īpašais pārstāvis. Es tikai vēlētos uzsvērt dažas lietas mm, saistībā ar vēstuli, ko augstā pārstāve mm, Mogherini kundze nosūtīja jums pagājušā gada beigās. Tur viņa vēlreiz minēja solījums apņemšanās, ko uh, veica viņas priekštece un uh, ka mm, notiks parūpēšanās par to, ka parlaments pietiekami tiks informēts par uh, demokrātijas situāciju un pārējām jomām uh, sadarbības nolīgumā. Un ES ir gatava, mm, šis dienests ir gatavs informēt par situācijas attīstību, mm, par cilvēktiesību situācijas attīstību Turkmenistānam pašreiz. Uh, Mm, šis uh, informācija notiek uh, pēc pieprasījuma un tāpat arī informācija par pilsonisko sabiedrību. Balstoties uz uh, gadskārtējo cilvēktiesību situāciju, tur ir arī sadaļa par Turkmenistānu, bet mm, papildus šai informēšanai mēs esam gatavi apmainīties viedokļiem ar Eiropas parlamentu par nākamo Turkmenistānas cilvēktiesības stratēģiju, ko sagatavo misiju vadītāji Aškabatā, un mēs uzskatām, ka būtu liederīgi, ja būtu šāda viedokļa apmaiņa. Uh, Uh, pēc uh, dro un afeta uh, locekļu vizītes 19. un 20. mājā, un tad arī realistiski kritēriji progresam cilvēktiesību jomā turpmāko piecu gadu mm, laikā var tikt nosprausti. Dokuments nav publisks dokuments, bet deputāti var ar to iepazīties, ievērojot uh, Mm, konfidenciālitātes noteikumu saistībā ar eh, CFPE dokumentiem, un šis eh, nolīgums nav eh, beigu punkts, bet tas ir instruments, lai rūpīgāk uzraudzītu cilvēktiesību situāciju un sasniegtu mm, kopīgos mērķus, kas ir lielāka demokratizācija un lielāka atvērtība Turkmenistānā, ko vislabāk var un vieglāk sasniegt īstenojot spēcīgu un pastāvīgu dialogu un iesaistot arī Eiropas parlamentu, protams. Um, godātie kolēģi, labvakar! Um, es esmu Centrāla Āzijas delegācijas vadītāja Eiropas parlamentā. Un jāsaka, pagājušā gada septembrī pirmo reizi Turkmenistānas parlamenta delegācija, oficiāla delegācija, pirmo reizi Eiropas parlamenta vēsturē ieradās uz sarunām ar mums, ar Eiropas parlamenta deputātiem. Un viena no tēmām, varētu pat teikt, viena no lielākajām tēmām, kas tika apspriesta, bija cilvēktiesību jautājumi. Mēs pietiekam atklāti diskutējām ar saviem kolēģiem no Turkmenistānas parlamenta par cilvēktiesību jautājumiem. Uh, Neskatoties uz to, ka šis instruments, kas šobrīd tiek piedāvāts, šis sadarbības un kooperācijas līgums, nebija ratificēts. Ir panākt vienošanās ar Turkmenistānas pusi, ka septembrī mūsu delegācija dodas atbildes vizīte uz Turkmenistānu. Respektīvi, mēs jau esam sākuši labu sadarbības praksi. Eh, protams, es varu piekrist ļoti daudzam, kas tika iepriekš teikts gan par to, ka vajadzētu šo līgumu ratificēt pēc iespējas ātrāk, gan arī bažām, kas tika paustas uh, par to, ka vai ratificēšana būs papildus stimuls un ko mēs no tā iegūsim. Uh, bet es vienmēr esmu uzskatījusi, ka ir labāk darīt nekā nedarīt un kritizēt. Un es aicinātu savus kolēģus uh, atbalstīt šo ziņojumu par līguma ātrāku ratifikāciju, jo ir novilkts tiešām ļoti ilgi. Varētu pateikt, nepieklājīgi ilgi. Ja Eiropas Savienība grib būt reģionā, ne tikai Turkmenistānā, bet visā Centrālā Azijā, tad mums ir jārīkojas proaktīvi. Mēs nevaram tikai visu laiku likt atvilknē, likt zem galda, kritizēt, gaidīt, kad nāks mums pretī, mums pašiem kā lielākajiem, kā stiprākajiem, kā gudrākajiem, kā pieredzējušākajiem ir jāiet, jābūt, uz sava piemēra jārāda, kā veidot pilsonisko sabiedrību, kā rūpēties par cilvēku tiesībām. Un tāpēc es uzskatu, ka šis līgums ir jāratificē pēc iespējas ātrāk. Un ziņojums, paldies reportierei, ziņotājai, ir sagatavots atbilstošajai situācijai un atbilstošajam laikam ļoti korekti. Paldies! Herzlichen Dank. Liels paldies. Situācija ir tāda, ka mums jau 2011. gadā mēs esam izteikuši, pauduši savu piekrišanu uh, un tas bija saistīts ar to vienošanos, kas tika parakstīta 1998. gadā, un kur mums neizdevās panākt uh, pieņemšanu plenārsesijā, tātad uh, juridiskais pamats iztecēja. Un mēs negribam, lai situācija būtu tāda, ka ne parlaments, ne pilsoniskā sabiedrība netiktu iesaistīta. Septembrī mums uh, bija šī vēstule, kur uh, Klā kungs un Uh, stāstīja par šo vēstuli no Mogherīnī kundzi. Mēs centīsimies uh, palīdzēt izvērtēt arī referendē, vai šajā vēstulē ir iekļautas nepieciešamās garantijas, un gribētu arī klākungam uh, labprāt ticēt un turēt viņu pie vārda, jo mēs esam plānojuši, ka 23. un 24. maijā ja es pareizi to saprotu, mums, mēs izskatīsim vēl šo jautājumu. Tas notiks vienu nedēļu pēc drā vizītes uh, Turkmenistānā, un es ceru, ka pēc tam, pēc šīs izvērtēšanas darba beigšanas, mēs redzēsim, kāda būs šī situācija, mums būs konkrēti fakti, un tad mēs varēsim turpināt arī pieņemt lēmumu, un ceru, ka būs pozitīvs lēmums, bet, nu, redzēsim, kāda būs situācija, kad kolēģi būs atgriezušies no vizītes un ārējās darbības dienas būs sniedzis savu attiecīgo informāciju. Un tad mēs varēsim šo jautājumu beidzot nodot plenārsēdē un beidzot noslēgt. Bredas kunga norādījums, ka ir nepieciešams uh, izveidot pārstāvniecību šajā valstī, būtu arī tāda kā norāde, ka tas mums dotu labākas iespējas sakot līdz cilvēktiesību dialogam uz vietas un arī ietekmēt lietas, jo mums būs cilvēku uz vietas. Un lūkšu vērā šo aspektu ņemt vērā arī referents kundzei. Tagad noslēdzoši izsakoties. Dod vārdu jums. Thank you very much, uh, Chair. Thank you. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem, ikvienam, kas uh, pauda atbalstu un arī dzen bāžas par situāciju Turkmenistānā un kā arī atbalstu partnerattiecības un sadarbības nolīgumam. Es domāju, ka mums būtu jābūt uh, konstruktīviem pēc 16 uh, gadu pārcelšanas periodiem un mm, ka nav uh, būtisku izmaiņu cilvēktiesību jomā, bet uh, mums uh, tagad būtu jāatzīst, ka mums ir eh, dialoga partneris, kurš šķiet atvērtāks un kurš vēlas sadarboties un strādāt ar mums. Un tā ir lieta, kas mums jāņem vērā un jāuztver kā pozitīva zīme, un mm, tāpēc mums viņi ir arī mm, jāuzmundrina, lai viņi eh, turpina reformas eh, un uh, veic izmaiņas sistēmā, un priekšsādātājs uzdeva jautājumu, vai augstās pārstāves vēstule bija apmierinoša. Tā bija, tas bija tieši tas, ko mēs bijām prasījuši - mehānismu, instrumentu, lai veiktu uzraudzību un lai varētu iesaistīties kopā ar komisiju šajā procesā. Tātad es domāju, ka mums vajadzētu izmantot eh, to, ka šāds jauns instruments ir. Un mm, ka esam iesaistīti kopā ar komisiju. Un pirms eh, šīs misijas būs eh, cilvēktiesību dialogs 17. maijā. Mēs noteikti varam lūgt ārējās darbības dienestam nosūtītu mums pārskatu par šo cilvēktiesību dialogu iznākumu, un mēs vienmēr varam iegūt jaunāko informāciju par to, kas notiek, kāds ir progress, kas ir sasniegts Turkmenistānā. Ir tiesa, ka mēs visi esam nobežījušies par cilvēktiesībām, esam nobežījušies par to, ka tiek iekļauts saraksts par uh, atlaistajiem ieslodzītajiem, kurus esam saņēmuši no iestādēm, bet eh, tas ir vēl papildu iemesls, lai mm, eh, mēs būtu aktīvi, izdarītu spiedienu šādā veidā, lai Turkmenistānas iestāde rīkotos eh, labāk, vairāk un varbūt ātrāk, jo viņi rīkojas ļoti lēni. Mēs nevaram sagaidīt to, ka nākamajā dienā pēkšņi radīsies lieliski izcila demokrātija, bet mēs varam viņus atbalstīt. Uh, viņu ceļā, lai kļūtu par demokrātisku valsti. Un es eh, domāju, ka šāds nolīgums varētu būt eh, spēcīgs iesaistes instruments un vismaz eh, turkmēņu iestādēm tas būs kā pienākums uzturēt dialogu ar Eiropas Savienību, ar mums un respektēt uh, nolīguma obligātos noteikumus. Tas ir ļoti svarīgi. Viņiem būs pienākums ievērot šos nolīguma noteikumus, un tādējādi mēs varēsim būt klātesoši ar savu ekspertīzi. Nu, protams, ka būs skaidrs laika grafiks ar sanāksmēm, dialogu, mm, vešanas brīžiem visaugstākajā līmenī, un tas līdz šim nav bijis. Tas arī jāņem vērā ka tas ir tāds instruments mums, jo izskanēja jautājums par to, kāda būs pievienotā vērtība šim nolīgumam, jo nu, mēs tur būsim klātesoši, sniegsim savu, savas vadlīnijas, savu vādību, jo visi šie prasītie kritēriji, kas ir iekļauti rezolūcijas projektā, kas pievienoti sadarbības nolīgumam, tas ir mm, atbilstīgi un svarīgi valsts attīstībai. Un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc mm, šī eh, rezolūcija nāk mm, kopā ar eh, dokumentu ratifikāciju, jo pateicoties rezolūcijai ļoti skaidrs ir mūsu prasības, mūsu gaidas. Un, protams, mūsu atbalsts Turkmenistānas eh, iestādēm tur redzams, lai uh, ietu cauri reformām un tās īstenot. Es domāju, ka tā ir lieta, kas mums būtu jāsūta kā vēstījums, un tas būtu pozitīvāk un konstruktīvāk nekā vienkārši pārcelt mm, lietas un uh, pamest, atmest ar roku Turkmenistānai un tās cilvēktiesību problēmām. So, Paldies! Tātad 23. datums būs nākamā sanāksme. Grozījuma iesniegšana ir 18. aprīlis, pusdienlaiks. Paldies, nav nekāda iebilduma. Tagad Eiropas robežu un krasta apsardzes jautājums. Ostravičus kungs, kā dzirdēju, ir atbildīgais par visu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie ēnu referenti, kolēģi. Ref referente vārdā, Xavier Nārta kunga vārdā. Vēlos atvainoties, ka viņš nav klāt šajā sanāksmē. Un vēlos īsumā pastāstīt par galvenajām idejām Eiropas robežu un krasta apsardzes sakarā no Eiropas parlamentu un padomas puses. Šis priekšlikums stiprina esošā Frontex atbildību un pilnvaras, un to varētu skatīt par pirmo soli pakāpeniskajā integrēt um, Eiropas Savienības robežu apsardzības aģentūrā, ko finansēs no Eiropas Savienības līdzekļiem. Ir ļoti svarīgi pasvītrot, ka sadarbība un arī ieguldījums no dalībvalstu puses ir pats svarīgākais šajā priekšlikumā. Tas viss vajadzīgs, lai nodrošinātu maksimālo efektivitāti, lai mēs varētu stāties pretī mūsu izaicinājumiem uz ārējās robežas. Nu, tādējādi mēs gaidām ļoti konkrētu politisko apņemšanos no dalībvalstīm, arī praktisko rīcību. Kā jau teikts, īsajā paskaidrojuma rakstā regulai ir nepieciešami tālākā, tālākie grozījumi, lai precizētu dalītās atbildības konceptu. Tā būs atbildība, ko dalīs dalībvalsts un um, Eiropas uh, Savienības robežu un krasta apsardzes aģentūra. Mums uh, ir nepieciešams noskaidrot situāciju Eh, rindā jautājumu. Ir vairāk grozījumi, kas ir pareizā virzienā, kas arī norāda uz to, ka labas attiecības starp pierobežas eh, valstīm un trešajām valstīm pierobežas ir nepieciešams. Uh, Un šīs komitejas grozījumi fokusējas uz Eiropas parlamenta lomas precizēšanu, un šī loma ietvers arī aģentūras mm, darba pārbaudi, arī regulāru viedokļu apmaiņu, lai varētu uzlabot visus regulas aspektus. Un vispēcot, mm, mans kolēģis eh, saka, ka eh, laiks ir bijis ļoti īs. Un viņš um, ļoti nožēlo, ka šis darbs bija jāveic tādā steigā un spiedienu izdarījis situācija, tas ir bēgļu krīze. Tomēr kolēģis uzskata, ka um, ir ļoti apsveicama arī grozījuma termiņa pagarināšana un kolēģi vārdā es gribētu pateikties par uzmanību un es arī gaidu um, jūsu iespējamos komentārus vai arī jautājumus. Lielas paldies! Lielas paldies! Es eh, redzu, ka mēs esam nedaudz ieguvuši laiku. Mums ir paredzēta arī apveicināksmē tikšanās ar Bosnijas premjerministru, ja pareizi atceros. Tātad es domāju, ka varbūt ka ir iespēja, ka mums būs arī iesniegti grozījumi, tas viss neraugoties uz. Uh, Uh, šo laika ierobežojumu, kas um, konstatēts um, mums ir vadošā komite. 14. aprīlī um, ir arī termiņš grozījuma iesniegšanai. Un tad uh, līdz ar to 12. maijā mēs varētu organizēt arī ārkārtas sanāksmi un arī tad balsosim. Un Lībē 24. maijā notiks balsojums. Eh, tā ir labāka situācija. Izmantosim šo iespēju, tā es domāju. Un tad eh, mums būs arī tāda īsa viedokļa apmaiņa, pirms mēs balsosim par šo te tekstu 12. maijā. Kas grib izteikties? Es Tētins kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, atbalstu Eiropas komisijas priekšlikumu. Šīs aģentūras um, izveide man ir atbalstām. Es uzskatu, ka eh, tas labāk ļaus aizsargāt eh, ārējo robežu un ir ļoti svarīgi arī vairot mūsu iedzīvotāju uzticēšanos tajā, ka mēs varam aizsargāt ārējās robežas. Frontex esošajā uh, attīstības eh, situācijā nespēja pilnīgi un efektīvi uzņemties visu migrācijas plūsmu regulēšanu, jo īpaši ņemot vērā to, kādas plūsmas ir skārušas mūsu ārējo robežu šajā gadā. Tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas ļoti ātri, mums ir jāatbalsta jaunais risinājums Es noteikti atbalstu šo priekšlikumu ieviest saīsināto procedūru un noteikti atbalstu arī šos te īsos termiņus, līdz kuriem mums jāiesniedz grozījumi šeit mūsu darba skatījumā. Runājot par mūsu komitejas kompetenci, es tiešām atbalstu šo akcentu uz sadarbības stiprināšanas starp aģentūru un trešajām valstīm. Uh, Uzskat, ka ļoti labi ir šī ideja nosūtīt sakaru virsnieks uz trešajām valstīm. Es personīgi uzskatu, ka sakaru virsniekiem ir jābūt iesaistītiem Eiropas Savienības delegāciju darbā, lai mēs varētu mainīties ar pieredzi. Un šis aicinājums sniegt palīdzību eh, trešajām valstīm šis atbalsts ir jāsniedz pēc iespējas plašāk. Un ir jāsadarbojas noteikti ar trešajām valstīm. Dalību valstīm ir jāpalīdz arī atpakaļgriešanas operāciju realizācijā. Un, kolēģi, es tiešām ļoti gribu sadarboties ar tekstu autoriem, gribu ar labu sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies! Lielas paldies! Austravičus kungs varbūt vēl vēlas ko piebilst par to, ka ir jābūt sadar labai sadarbībai starp ēnu referentiem, jo šobrīd starp balsojumu un šo sēdi nav vēl nekāda sēdi, lai mums nav problēmas ar balsojumu 12. maijā. Lai mēs nepieļaujam kļūdas starp laikā. Picils kungs. Hvala predsjedniče. Također bih zahvalio uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties referentu pārstāvim par ļoti labi saturisku pausto viedokli, kas atbilst padomas viedoklim arī saistībā ar šiem mērķiem. Tam es piekrītu, taču manuprāt, ka parlamentam vajadzētu uzņemties lielāku atbildību konkrētos aspektos un jāsaņem arī konkrēts atbalsts šīm ambīcijām. Tad Ja mēs runājam par aģentūras eh, kopīgiem resursiem un atbildību, tad nedrīkstam aizmirst, kā ir jāņem vērā iepriekšējā situācija ar um, robežu kontroli, migrācijas krīzi, šeit runa ir par īstenošanu. Kāds ir priešlikums šai kopīgajai Eiropas robežu un piekrastu aģentūras Tātad, kāda būs šīs aģentūras struktūra, kā ir šīs aģentūras struktūra, kādi būs tās pienākumi, šeit vēl trūkst informācijas. Tāpat arī, cik daudz darbinieku ir paredzēti, kā viņi tiks atalgot, no kurienes viņi nāks. Vēl ir jārunā par subsidaritātes principu, kas vienmēr tiek uh, padomē izmantots kā pretarguments. Turklāt ir grūti saprast uh, ne tikai to, kādas ir struktūras un kontakti, kompetenču sadalījums, bet runa ir arī par cilvēktiesību pārkāpumu neskaidrībām. Un noslēgumā vēl viens svarīgs punkts līdz galam nepārdomāta un neizdiskutēta lieta, bet dažām dalībvalstīm ļoti svarīga. Tā ir šīs teritorijas definīcija, kuras robežu mēs gribam aizsargāt, bet tas ir 12. panta trešais punkts, kurā tas ir noteikts un kur ir runa par ievainojamību, ievainojamības testu. Uh, vai šeit tiek ņemts, eh, šeit tiek ņemts vērā sek, iespējamas sekas Schengen zonai. Un tad eh, pirmajā pantā ir teicis, ka ap, Schengen zonas apdraudējumi ietvaros komisija var piemērot pasākumus, kurus komisija īstenos, lai aizsargātu šo telpu, šo zonu. Un es domāju, ka es neesmu vienīgais, kas uh, uzskata, ka šis jaunā sistēma pārvaldot uh, robežu kontroli, ka tai ir jādarbojas visu aizsardzībai Eiropas Savienībā, nevis tikai Schengen zonu. Citādi jau visi tie trūkumi, kas mums uh, jau pastāv, ar kuriem neesam apmierināti, tos atkal piedzīvosim. Tas ir viss no manas puses. Paldies! Paldies! Sakarāvas kundze tagad lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε συνάδελφοι, είναι περιττό να επισημάνω το... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka nav nepieciešams uh, man stāstīt, cik būtisks ir šis regulējums. Vēlos pateikties Nārta kungam par viņa parādīto pieeju un arī par gatavību, tad, kad es lūdzu vairāk laika. Un par to, ka viņš pilnībā apzinās šī jaunā regulējuma sekas. Manai grupai, protams, ir sava nostāja saistībā ar Frontex, un jums zināms, ka mēs esam pret, taču neraugoties uz to, es pati personīgi darīšu visu iespējamo, lai varētu atrast kopīgu nostāju par dažiem priekšlikumiem. Ņemot vērā šo ļoti svarīgo un, un riskanto tēmu un dažādām politiskajām pieejām, mūsuprāt, ir reāli jāsaprot, ko nosaka starptautiskās konvencijas. Tas būtu minimālais ietvars, kurā mēs varētu darboties. Jo tipiskā situācija ir slēgtajām robežām, Eiropas Savienības Turcijas vienošanās, kas pārkāpj starptautiskos uh, likumus un dažādu dalību valstu viedokļu atšķirības, tāpat arī bažas un satraukums, kā piemēram uh, bēgļu atgriešana Turcijā piespiedu kārtā izmanto piemērot vārdarbību. Tā, tās nav problēmas risinājums. Tas tikai eskalēs problēmu laika gaitā. Turklāt mums ir atbildība par to, kā pieņemtais tiks īstenots nākotnē. Un noslēgumā man ir vairāki jautājumi. Uh, uz kuriem mums vajadzētu koncentrēties savos grozījumos. Eiropas parlamenta aktīvā iesaistīšanās un kontrola saistībā ar šo Eiropas robežu un krasta apsardz aģentūru. Tā mums ir jānodrošina. Tāpat arī visu aģentūras eh, intervenču uzraudzība. Mums ir jāplūkojas, lai tas nav pretrunā jebkāda līgumam Tāpat mums ir jāņem vērā tas, ka finansējumam jābūt pilnībā caurskatāmam un proporcionālam. Un esmu pret to, ka uh, apsārdze kontrolēs tādas programmas kā apvārsne 2020. Un noslēgumā mums jāpiemēro uh, īpašu uzmanību jautājumiem, kas ir saistīti ar nacionālo suverenitāti un dalību valstu neatkarību. Un īpaši es uztraucos saistībā ar šādu būtisku regulējumu, ka mums trūks skaidra apraksta par robežām, kas ir Eiropas Savienības ārējās robežas. Un noslēgumā tiešām vēlos pateikties par referentu veikto darbu. Paldies! Tagad došu vārdu Valero kundzei. Eh, eh, <clears throat> Paldies! Šis ir jautājums, kur priecājos, ka mums ir pāris dienas laika, lai vēl iesniegtu grozījumu priekšlikumus jo šobrīd jau ir diezgan vēls, un šis jautājums ir diezgan sarežģīts. Vēlos pateikties referentam, referentu pārstāvim par sniegto prezentāciju. Un mana problēma ir šis regulas teksts. Ja mēs lasām pamatojumu, tad tas pilnībā nesaskan tam, kas ir minēts pašos pantos, piemēram, kad runa ir par regulas mērķi. Piemēram, ja palūkamies uz budžetu, tas tad drīkst būt uh, dārgāks nekā vēsturē, bet tad atkal ir atsauces uz. cilvēku dzīvībām, kurus varēja izglābt. Šeit runa par cilvēku dzīvību glābšanas, taču mērķi ir minēts, ka uh, ir jābūt efektīvai darbībai saistībā ar migrāciju, nevis par cilvēku dzīvību glābšanu. Šeit pastāv pretruns, tādēļ iesniegšu grozījumu priešlikumu, lai arī mērķī tiktu pieminēt cilvēku dzīvību glābšana. Cilvēki ir jāglābi, nevis vienkārši, ka cilvēki ir jātur drošā attālumā. Un tad vēl ir vairākas vietas, kur var konstatēt pretrunas starp dažādajiem pāntiem. Piemēram, vienā vietā ir ierakstīts, ka tas iemesls, kādēļ kāda valsts vēlas uh, atgriezt atpakaļ kādu personu, nav jāpaskaidro, taču ir jāplūkojas, kāda ir, ir dažādās situācijas saistībā ar cilvēktiesībām dažādajās valstīs. Mēs nevaram vienkārši to tā atstāt malā. Tekstā ir teikts, ka aģentūrai ir jānodrošina, ka zināmas pamatiesības tiek ievērotas. Tātad šeit ir tādas pretrunas, kuras mums vēl ir jālikvidē. Tad arī kolēģa pieminētais par to, ka mūsu darbībai jābūt tiesiskai, ka šeit ir jāievēro tautu tiesības. Un tad man liekas dīvaini, ka ļoti spēcīgu lomu spēlē ģenerāldirektors. Šī persona saņems ļoti spēcīgu mandātu un tā iespējams varēs iznot pasākums pret dalību valstu gribu, un to var apšaubīt zināmos apstākļos. Ģenerāla direktoram vajadzētu vismaz vērsties pie prezidija, bīroja, nevis vienkārši rīkoties pret dalību valstu gribu. Mēs iesniegsim diezgan daudz grozījumu priekšlikumus un liela daļa no tiem attiksies uz cilvēku dzīvību glābšanu. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Un fakts ir tāds, ka pēkšņi šie masīvie nekontrolētie bēgļi un uh, migrantu viļņi no Grieķijas un Turcija, kur Turcija eh, nav neko darījuši, lai tos apturētu, ir novedis pie tā, ka mums ir jāpieņem tādi mēri, kas patiesībā nebūs problēmas risinājums. Tas nozīmē, ka mēs dzeram aspirīnu, lai tiktu galā ar nopietnu infekciju, kurai nepieciešams izmantot antibiotikas, ja tā drīkst teikt. Eiropas Savienības nevar aizsargāt visu dalībvalstu robežu. E, dalībvalstīm ir jābūt atbildīgajām par drošības nodrošināšanu uz savām robežām. Un ja tās ir Eiropas Savienības ārējās robežas, tad tām vēl ir daudz lielāka atbildība. Ja dalībvalstī ir Eiropas Savienības ārējās robežas un ir nepieciešama attiecīga palīdzība, tad šeit ir jānodrošina Eiropas Savienībai īpaša palīdzība. Eiropas Savienības palīdzība ir kā papildu palīdzība, atbalsts. Nav liederīgi, ka mums ir vēl viena neefektīva aģentūra, kas var tikai dažreiz iesaistīties, lai aizsargātu ārējās robežas. Frontex uh, kontekstā mums ir tiešām ļoti rūpīgi jāpārdomā tās loma. Uh, lai mums būtu drošas robežas. Mums ir nepieciešams iespējas, lai atturētu šos cilvēkus no ierašanās pie mums, un par to mums ir jārunā. Bet, kā jau teicu iepriekš, to nevar panākt Eiropas Savienība, ne Eiropas robežu krasta apsardze. izskatās, ka tās šīs aģentūras misija, bet arī regulas 18. pants atsaucas uz kopīgo krasta apsardz izveidošanu, kas spēja darboties pēc komisāra lēm, komisijas lēmumu, pat ja konkrētā dalībvalsts nav iesaistīta. Nu, tas nebūs ar vēlamu efektu, jo šo robežu spēki nevarēs īstenot prevenciju saistībā ar nelegālu trešo pušu ierašanos. šai, šī aģentūra nepilda šīs funkcijas. Un nav nekāda pārsteiguma, ka mēs ar Frontex nevarējām izvairīties no legālu migrantu ierašanās no Grieķijas un Turcijas. Un tāpat arī šī aģentūra nespēs tik galā ar šo situāciju. Un šī jaunā Eiropas robežu krasta apsardzes aģentūra. Uh, arī nespēs darboties. Mēs nevaram atrisināt problēmas ar tādām fantastiskām idejām vai ilūzijām. Ir nepieciešams rīkoties objektīvi, izanalizēt problēmu, piemērot reālas metodas. Šī ir ļoti būtiska problēma, un esmu iesniedzis veselu virkni grozījumu priekšlikumu, ļoti uzmanīgi sekošu šim darbam, un arī turpmāk vēlos izteikties. Paldies par uzmanību! Liels paldies! Referentkungs, jūs vēlties vēl kaut ko pieminēt? Austravičijus kungs. Priekšsēdētāji, šī viedokļa apmaiņa ir ļoti liederīga. Un es darīšu visu, lai nodotu visas šīs atziņas arī re referenta kungam. Un mums ir tikai trīs dienas atlikušas. Es ceru, ka šajā starplaikā saņemšu arī daudz jaunus grozījumus. Turpināsies um, viedokļu apmaiņa. Un es ļoti ceru, ka viss um, tas sniegs tādu labāku ieguldījumu, un mēs varēsim izstrādāt uh, optimālu tekstu, par ko arī mēs varēsim nu, pozitīvi nobalsot komitejā. Liels paldies! tā arī rīkosimies. Vai ir kas piebilstams pie dažādiem jautājumiem? Nē, tad novēlu gardas vakariņas. Līdz rītam!